negodīga un neatkarīgi no galvenajiem maksātājiem septiņu DFS gadu laikā. Tiek pieprasīts, lai nabadzīgākās valsts maksā vairāk bagātākajām valstīm. Nu, tas nav attaisnojami. Un, ja jau mēs runājam par budžetu, tad nu, ļaujiet man runāt arī par pāris skaitļiem. Ja mēs palūkojamies uz augstāko un uh, zemāko priekšlikumu, tad tie ir apmēram 350 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka katru mēnesi katram pilsonim tie ir 9 eiro šī atšķirības. Un manuprāt, ka tik daudz mēs varam samaksāt par Eiropas nākotni. Paldies, paldies, nākamais runātājs Gajer kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pēdējo sarunu laikā par DFS eh, daudz eh, 2016. gada 8. februārī valstu vadītāji panāca vienošanos, taču pirms tam notika samīts 2012. gadā, kad notika strīdi par DFS, un pārējā vēsture mums ir zināma. Formāli šis DFS tika pieņemts 2. decembrī 2013. gadā, pēc tam varēja sarakstīt operatīvās programmas, un ar šo kavēšanos projektiem bija jāpārāk atrod finansējums no citiem avotiem. 2017. gads bija Eiropas Savienības budžeta gads, toreizējais Ginters Otingers komisāra kungs pareizi teica, jo nenotika nekāda līdzekļu ieplūšana. Un patiesībā tas nozīmē, ka šobrīd mēs jau esam nokavējuši uh, un atkal pazaudēsim 21. gadu. Raugoties uz Brexit, uz ASV prezidentu, klimata problēmām, ilgspējības nodrošināšanu visās politikās, vai mēs varam to atļauties un panākt, visi tie, kas raugās saviem nacionālajiem budžetiem, Nu, es to saprotu, bet aicinu visus tiešām rūpīgi iepazīties ar šī nama priekšlikumiem par labāku pašu resursu sistēmas īstenošanu. Manuprāt, tas varētu būt risinājums. 20. februārī ir runa par rīcības spējas parādīšanu, par Eiropas risinājumiem kopīgiem problēmām, jo tikai tādējādi mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Havas kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi. Mums ir pēc iespējas ātrāk jāpieņem nākotnes DFS. 100 miljārdi gadā. Tas viss attiecas uz nākamo plānošanas programmu. Šeit ir paredzēti ļoti daudz līdzekļi. Ir sagatavots labs ziņojums, kurā ir minēts, ka par katru eiro, ko iemaksāsim, valsts saņems atpakaļ 9 eiro, un komisijas dienesti apgalvo, ka tādējādi 400 miljoni nozīmētu 900 miljonus. Nīderlanda, Austrija, Somija iemaksā 22 miljārdus eiro un attiecīgi saņem 13,3 miljārdus atpakaļ. Mēs izdodam 2 miljārdus un saņemam 16 miljārdus atpakaļ. Mēs vēlamies līdzekļus investīcijām, vēlamies apkarot CO2 emisijas, un tādēļ mums ir nepieciešams raiti panākt kompromisu. Panākt kompromisu. Paldies, nākamais runātājs Tanga kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs izlasām laikrakstus, tad uh, daudz ko aizmirstam ļoti ātri, taču ik pa septiņiem gadiem Eiropas cenībā ir milzīgas iespējas sniegt atbildes mūsu modernās pasaules izaicinājumiem, iespējas padarīt lauksaimniecības zaļāku, atbalstīt Eiropas uzņēmumus, veicināt mūsu zinātni, taču avīzes neraksta par šo lielisko iespēju un par Eiropas budžeta apmēriem. Rutas kungs, es vēršos pie jums pirmkārt nu, nesniedziet uzņēmumiem bezmaksas eh, abonementu iekšējiem tirgumu, nepieļaujiet, ka pilsoņiem par to ir jāmaksā. Trīs ceturdaļas, viena ceturdaļa no vienotā tirgus eh, iegūst. Otkārt, nekoncentrieties uz 0,0. 1,00% eh, ir jāizdod vairāk par 1%. Ne, nelūkojieties taču uz procentiem, vienkārši paraugoties uz iespējām. Paldies, nākamais runātājs Karas kungs, lūdzu, vienu minūtu. Uh, Priekšstājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, es eh, aicinu būt godīgākiem un eh, nopietnākiem šajās budžeta debatās, jo runa ir par mūsu nākotni. Un šī iemesla dēļ. Eiropas parlaments arī īsteno informatīvu kampaņu un uzbrukumu, jo lielākā daļa pilsoņu uzskata, ka lielākā daļa uh, naudas tiek eh, nonāk administrācijā, kaut gan 94% no kopīgā budžeta nonāk mūsu reģionos, mūsu pašvaldībās, mūsu universitātēs, lauku attīstībā, mūsu uzņēmumos, mūsu attīstībā, nākotnē. Ik katrs eiro nozīmē trīs investīciju Eiropas pirms mājās – Tā kā lielākā daļa dalībvalstu argumentācijas ir maldinoša, noklusējot to, ka dalības pievienotā vērtība ir daudz lielāka nekā iemaksājums. Nu, neeksistē tādi neto maksātāji. Jo dalībvalsts runā par procentiem, nevis par uzdevumiem, nevis par projektiem un vērtībām. Manuprāt, tas ir bezatbildīgi, ka Ursulas Fonderlējienas programma nesaņems nepieciešamos līdzekļus. Noslēgumā, kura lielākās atšķirības izglītībā, pētniecībā, investīcijās zaļajā kursā, lauku attīstībā, drošībā, pašu resursos un sociālā kohēzijā? Komisārkungs, atsvabinieties no šīm važām un dargaja padomas locekļi. Mums ir jāveido mūsu nākotni kopā ar pilsoņiem un jānodrošina Eiropas līdzfinansējuma modelis, lai mēs varētu novērst visus trūkumus. Karaša kungs, jums ir zilās kartītes jautājums no Nebresko kunga. Vai pieņemsiet? Ne, atvainojiet, laikam bija kļūda, tā nebija zilās kartītes jautājuma. Jā, Karaskungs, jūs varat uh, mierīgi atpūsties, jums nav šāds zilās kartītes jautājumu. Tagad pēdējais runātājs manā sarakstā ir Meima Rakas kungs. Viena minūte, lūdzu. Tā epomēnā hroņā η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να υλοποιήσει το Green Deal μια εξαιρετική. Turpmākajos gados Eiropas Savienībai būtu jāizteno jaunais zaļais kurs, kas ir ļoti ambiciozs projekts. Taču šīs politikas rezultāti būs atkarīgi no mums, no mums likumdevējiem. Tas, vai mēs panāksim taisnīgu pārēju uz šo jauno zaļo kursu vai nē. Par ko šeit ir runa? Par līdztiesību. Taču ar to nepietiek, ar 1% no BIP nepietiek Ar līdzšinējumiem līdzekļiem Eiropas Savienība varēja atbalstīt KLP vai kohēzijas politiku, taču daudzi tagad ar šiem pašiem līdzekļiem grib panākt kaut ko vairāk, kaut ko ambiciozāk, taču to mēs nespēsim. Ja mēs gribam jaunas pasākumus, mums ir nepieciešami jauni līdzekļi. Parlamenta prasība 1,3% no BIP tā man šķiet daudz realistiskāka prasība. Tādu mēs varēsim uh, arī atbildēt mūsu pilsoņiem un viņu pieprasītajai nākotnē. Mēs nevaram samazināt, samazināt KLP un kohēzijas politiku. Ar vairāk līdzekļiem mēs varētu arī atbildēt uz tām nepieciešamībām, kas eksistē. Tādēļ es uzskatu, ka dalībvalstis nevar vienkārši uh, kaut ko pasludināt bez attiecīgajiem līdzekļiem. Tādēļ mūsuprāt priekšlikums, kurš ir jāpieņem, ir parlamenta priekšlikums. Paldies! Eh, tagad brīvā mikrofona procedūra. Jāga Lērs kundze lūdzu, kā pirmā runātāja. Obrigada, <clears throat> presidente. A nossa posição aqui. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Mūsu pozīcija šeit parlamentā ir nepārprotama Mēs nesam vienisprātis ar mazāku finansējumu DFS ietvaros, un tas, kas ir jāparedz, tam ir jābūt svarīga mūsu valstu ekonomiski sociālai attīstībai. Mēs neesam vienisprātis par līdzekļu samazināju uz mūsu valstu rēķina, uz Portugāles rēķinu. Mums ir nepieciešama politika, kas eh, palīdz kohēzijas un lauksaimniecības politikai. Tās ir būtiskas jūtas jomas manai valstī. Vēl divi punkti par to. Ir e, lielas e, šaubas un raizes e, valstīm, Portugālai, Spānijai un Francijai, jo šeit ir daudz lauku reģionu. Un tiem ir, nepie, un ir nepieciešams dot iespēju attīstīties arī šiem reģioniem. Ir runa par zivsaimniecību, ekonomiku, turismu. To mēs nedrīkstam visu paraut līdzi. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienība, kas strādā cilvēkiem un reģioniem. Paldies, saka priekšsēdētāja. Mums ir laiks, tāpēc es arī neskatīšos eh, ļoti stingri. Tagad Negreskukungs nākamais. Doamna președinte, în urmă cu aproape 2 ani discutam pentru prima dată. Sēdētājs kundze. Jau divos gadus mēs runājam par šiem te jautājumiem ar padomi. Pār Eiropas Savienības budžetu. Un divi gadi ir pagājuši, bet nav saņemti labi priekšlikumi. Ir pagājis vienkārši vairāk laika. Un, ja mēs gribam veidot Eiropas Savienības nākotni, tad ir vajadzīgs atbilstīgs budžets, lielākas iemaksas no dalību valstu puses. E, te nav veco vai jauno prioritāšu, kā agrāk tika teikts, ir vienkārši Eiropas iedzīvotāju prioritātes, kas jāņem vērā. Mums ir nepieciešams budžets. Eh, kas ņem vērā Eiropiešu prasības. Tas nozīmē vairāk investīciju vidē, pētniecībā, vairāk cilvēkiem. Un par to jau mēs arī šodien pieņemam lēmumu. Tāpēc arī padomēja nepieciešams rast risinājumu. Risinājums ir, bet padomē ir vienkārši jāuzņemas atbildība un jāveicina Eiropas projekts. Iedzīvotāji no mums pieprasa adekvātu budžetu nākamajiem gadiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debates plenāra sēdē norādīja uz trim uh, lietām, kas uh, saistītas ar ideoloģiju atšķirību. Mēs saprotam, cik sarežģītas ir sarunas par budžetu pēc Brexita kontekstā. Tāpēc mēs gribam ātru vienošanos, kas nodrošina juridisko noteiktību galveniem ekonomikas, ekonomikas sektoriem. Mēs vēlamies redzēt skaidrus procentus, budžetu, kas atspoguļo jaunās prioritātes. Zaļais kurs būs prioritāte nākamo piecu gadu laikā, taču zaļais kurs un visi ar to saistītie pasākumi. Uh, nu, piemēram, stratēģija no lauka līdz galdam nodrošinās pilsoņu līdzdalību, ja tā vietā, lai mazinātu budžeta samazinājumus, mēs uh, spētu sniegt lauksaimniekiem nepieciešamo atbalstu ne tikai, lai ievērotu ambiciozos vidas mērķus, bet lai lauksaimnieki varētu arī izvērst rentablu lauksaimniecības uzņēmēju darbību. Mēs nevaram uh, uzgriezt muguru lauku teritorijām, lauksaimnieku izmisumam ar budžetu, kur netiek ņemt vērā lauku nozeres, uh, lauksaimniecības nozeres ilgspējību un izaicinājumu. Paldies! Valas! Lies Valas kungs! Uh, priekšsēdētājs kungs! Ja Eiropas Savienība grib veicināt e, zaļo kursu un saglabāt mieru, tad mums vajadzētu izmantot e, iespēju, ko dod e, apvienotās karalistes izstāšanās. Un mums vajadzētu izmantot iespēju iz, atstāt Eiropas bezjēdzīgo militarizāciju, kas attiec uz PESCO. Un tāpat arī citi punkti, kas ir par uh, upuri um, no militārās eh, rūpnieciskā kompleksa rīcības ja mēs eh, arī virzāmies eh, projām no pesticīdu izmantošanas eh, un ražot tīrus, tīru lauksamniecības produkciju, protams, ka tas maksās naudu, bet mums ir jāatbalsta tie lauksaimnieki, kuri grib ražot tīrāku pārtika. Mums nav vajadzīgs lielāks budžets, mums ir vajadzīgs labāks budžets, krietni labāks budžets, un šeit ir jādomā jādomā par izdevumiem eh, aizsardzībai, kas ir jāsamazina. Paldies! Un tagad nākas kundze lūdzu. ar mazāk uh, līdzekļiem mēs nevaram īstenot vairāk projektu un kopīgo uzdevumu. Mēs varētu būt vienkārši racionālāki un taupīgāki. Mēs varētu savu budžetu mainīt, bet mums ir nepieciešams saglabāt visu to, kas ir labs. Eiropas Savienībā ir virkne labu projektu, jo mums ir arī jauni nepieciešami projekti, jo kopā mēs varam padarīt vairāk klimata politikā, drošības politikā, pētniecības, zinātnes jomā, jauno tehnoloģiju, vēža pētniecības jomā. E, šie ir projekti, kas ir e, iztenoti cilvēku labā. Tāpat mums ir jādomā par savām kopīgām vērtībām, kāpēc mēs esam kopā. Neto maksātāji nedrīkst aizmirst arī solidaritāti, viņi nedrīkst aizmirst, ka e, viņi dod naudu mazāk attīstīt citiem, un tomēr eh, šeit eh, arī viņa paša ir ieguvēji, jo vairāk tiek pārdoti Vācijas automašīnas, eh, Nīderlandes tulpes un tā tālāk. Un mēs nedrīkstam aizmirst, no kurienes nāk nauda, jo dažreiz arī saņēmēji neievēro Eiropas regulējumus. Mums ir vajadzīgs labs budžets nākotnes interesēs. Paldies, saka priekšsēdētāja Pervelenses kundze. Karvalēsas kundze, jums vārds. Sometimes I don't understand my name either, so it's... Citreiz nesaprot arī man savu vārdu. It's my fault, so, <laughs> so sorry. Yeah, um, thank you. Um... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Aquilo que eu vou dizer, basicamente, já foi dito, mas sinto-me nessa... Ta, ta, tas, ko es gribēju pateikt, būtībā jau tika pateikts, bet es tomēr uh, arī jūtos ētiski atbildīga. Eiropas komisija ir sagatavojusi ambiciozu darba plānu, lai uh, veiktu Eiropas eh, lielos izaicinājumus, kas eh, skar visas dalību valstis. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka tas nedrīkst notikt uz tādas eh, svarīgo politisko jomu rēķina, kas ir svarīgas mūsu sabiedrībām, jo šeit mēs redzam situāciju starp tradicionālo un moderno politiku. Mēs konkrēti domāju nepieciešamību piešķirt vairāk budžeta līdzekļus lauksaimniecībai, zivsaimniecībai, lauksaimniecībai, reģionu kohēzijai. Jo, ja mēs nedarīsim to, tad e, mūsu iedzīvotāji nesapratīs, kurā virzienā e, tiek e, veikti mūsu projekti un vai tie vēl ir solidārie projekti. Tāpēc es aicinu, lai struktūra politika būtu saistīta ar investīcijām Eiropā. Paldies, paldies, ka priekšsēdētājs Pakarankungs lūdzu. I'm going to try this again. It could be me. Tā tad es nezinu, vai nu no es vai mikro, mikrofons Pekerainen kungs lūdzu. Perhaps I'm, I'm... Arvoisa, arvoisa, puheenjohtaja, arvoisa puhemies, <laughs> lisärahaa jäsenmailta EU. Priekšsēdētājs kundze, vairāk naudas no dalībvalstu kases. Tā bija viena no būtiskām uh, tēmām - 1,07% varbūt būtu pārāk maz, bet es tomēr ļoti ceru, ka mēs būsim pietiekami drosmīgi un izvērtētu savas prioritātes un kādiem nolūkam mēs investējam kopīgos līdzekļus, jo mums ir jāskatās, eh, kā pareizi sadalīt darbu starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm. dalībvalstīm uzņēmējiem ir nepieciešama lielāka uz atbildība, e, piemēram, e, lai izlīdzinātu atšķirības e, savā pašā valstī. Protams, ka starp dalību valstīm ir atšķirības un to skaits ir samazinājies, bet attīstības atšķirības pašās dalību valstīs nav samazinājušās un tāpēc arī dalību valstu līmenī, nacionālā līmenī ir nepieciešams savietot Eiropas Savienības un dalību valstu līdzekļus, lai samazinātu atšķirības. Mums ir jānodrošina jānodrošina, protams, lai arī investētu novatoriskos risinājumos. Tomēr mums ir nepieciešamas arī dalībvalstu investīcijas pētniecībā, izglītībā, inovācijās. E, šeit situācija vēl nav pilnīga un ir nepieciešams noteikti arī šajā līmenī prioritātes, lai arī dalībvalstu līmenī, e, tāpat kā Eiropas līmenī, tiktu tālāk. Kristoforu kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jābūt godīgiem attiecībā uz sevi un Eiropas pilsoņiem. Ja mēs esam pārliecināti Eiropieši, ja mēs gribam spēcīgāku Eiropu, ja mēs tik tiešām gribam, lai Eiropā būtu nākotne un perspektīva, uh, lai mēs varētu iz, īstenot lielās politikas zaļo kursu, cīņu pret vēža slimību, izveidot Eiropas armiju, tad te ir viens priekšnoteikums, proti ir jāpalielina Eiropas Savienības budžets. Citādi vienkārši mums uh, uh, neizdosies uh, būt ambicioziem. Mēs nevaram uh, iekļaut visas mūsu lielās vēlmes budžetā, kur uh, būs ļoti maz līdzekļu. Es um, atbalstu Vēbera kunga pieeju valstis, kas nerespektē tiesiskumu un nevar saņemt uh, Eiropas Savienības finansējumu. Un, protams, uh, pāri visam nedrīkstam finansēt Turciju. Uh, Ja vēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu nākotne un gribam būt lepni par savu Eiropas Savienību, tad ir jābūt attiecīgam arī budžetam, kas ir prasība augstumos grapīnī. Kundze, lūdzu, vārds jums jāpaldies, priekšsēdētājs kundze. Gotatais komisāra kungs, šīs dienas debates, protams, ir pār Eiropas Savienības nākotni. Un tiešām ļoti žēl, ka jaunais Eiropadoms priekšsēdētājs šodien nav mūsu vidū Taču tagad runājot par uh, to, cik svarīgs ir šis jaunais uh, budžets, daudzgad finanšu schēma, ka ir jābūt līdzsveram starp jaunā prioritātēm, vecām prioritātēm, bet vecās prioritātes joprojām ir aktuāls prioritātes. Kopēja lauksaimniecības politika, kohēzijas politika, mēs nevaram atteikties no tām, pat ja mēs iekļaujam jaunas prioritātes, kā piemēram zaļais kurs Mēs nevaram vienā grozā likt uh, ko, pie ALP kohēziju un citus un tad ignorēt tās. Komisija saka, ka ir neto iemaksātāji. Un arī manā valstī mēs uh, saņemam lielu daļu šīs naudas, lai garantētu patiesu kohēziju ar solidaritāti. Uh, Es nevarēju uzdot savu jautājumu iepriekš, gribu vēl papildināt, proti mums ir subsīdijas gan lauks viens un tās pašas dažādu valstu lauksaimniekiem. Mēs te nevaram runāt par vienoto tirgu. Paldies. Mr. Kirtsos. Kirtsos kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja problēma, ar ko šodien saskaramies, ir tāda, kā Briti pametuši Eiropas Savienību, bet viņu mentalitāte gan te joprojām uh, plīvo. Jo šis eh, I want my money back, es gribu atgūt savu naudu, joprojām valda padomē. Tā ir brit, britu mentalitāte, tas ir milzīgs šķērslis tam, lai mēs varētu efektīvi piemērot Eiropas Savienības politikas. Eh, tas arī apšauba mūsu Eiropas nākotnu. Skatu, ka Eiropas parlamenta uh, Priekšlikums neatrisina visas problēmas, taču tas garantē vismaz, kā mēs varētu garantēt kādu minimālu kontroli. Paldies, Hoiša kungs. Thank you, Chair. Ano, uh, boy... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Runājot par eh, klimata izmaiņām, tā būs viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir jaunu prioritāšu pienākšana klāt nenozīmē, ka iepriekšējās prioritātes, piemēram, kohēzija kļūst maznozīmīga. Gluži otrādi, iedzīvotāji eh, reģionos, kuri vēl joprojām nav pieksmīgi attīstījušies, sagaida to, ka eh, dzīves līmenis šajos reģionos tiek uzlabots. Tāpēc mums ir jādara jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu līdzekļus eh, jauno prioritāšu finansējumam. Vai tie būtu pašu resursi no dalību valstīm vai arī iemaksas no dalību valstīm, eh, kā jau tas ir saistībā ar CO2 nodokli. Tāpēc mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai to um, ehm, izskarotu mūsu iedzīvotājiem. Es saprotu, ka neto iemaksātāji vairāk negrib maksāt un ka to arī ir grūti izstāstīt, bet tomēr arī šo valstu iedzīvotājiem ir jāizstāja, jāizstāsta, ka viņi ir ieguvēji, jo runa ir ne tikai par budžetu, par kohēziju un ticamību. Paldies! Mr. Basescu. Basescu, kungs, lūdzu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi am avut o... Priekšsēdētāji, šodien eh, mēs iesaistāmies debatēs kas demonstrē, eh, cik ļoti esam attālinājušies eh, cik no cita. Un nākas konstatēt, ka ir arī ļoti atšķirīgi šie ambīciju līmeņi dažādās dalību valstīs un arī starp institūcijām, un finansējums aizvien tiek samazināts. B vislabākais risinājums būtu, lai komisija un eh, padome ņemtu vērā parlamenta vēlmes 1,3%, lai varētu saglabāt mūsu kohēzijas politikas eh, projektus KLP un lai varētu arī ieviest jaunās programmas, kas ir ārkārtīgi būtiskas. un uh, maksātāju, neto maksātāju atturība ir patiešām nesaprotama. Dalību valstīm ir jāsaprot, ka tieši tagad uh, Rumānija ir zaudējusi 16 miljonu, se, 16 tūkstošus mediķu un uh, vēl citus kvalificētus uh, profesiju pārstāvis. Paldies! Voilà. Paldies, Lopes Agilārkungs! madam president komisār Johan, le... Komisār Hāna, es atceros, ka jūs bijat reģionālās politikas eh, komisārs, jums bija svarīgi reģioni un perifērās zonas, un tagad jūs esat atbildīgs par budžetu. Jūs dzirdējāt visās valodās, visās, eh, no visām grupām, arī no jūsu grupas, no ETP un arī no manas grupas sociālistiem. Uh, ka nav pieņemams tas, ka mm, ar lielākām ambīcijām tiek piedāvāts uh, viss eh, skopākais budžets vēsturē, un secinājumi ļoti skaidri. Pirmkārt, nevar darīt vairāk ar mazāk. Otrkārt, nav pieļaujams tas, ka jaunās politikas, kas ir nepieciešams, uh, notiek uz to politiku rēķinu, kas ir Eiropas pamatā - kohēzijas politika, reģionālā politika, kas atbalsta tālākos reģionus ar mazākām priekšrocībām un arī, kas atbalsta lauksaimniekus un ražotājus. Un trešais secinājums - Eiropas parlamentam ir pēdējais vārds sakāms. Lai neviens to neaizmirst un neignorē šeit, mēs esam ar izšķirošo balsi jo bez Eiropas parlamenta atbalsts nebūs nekāds finanšu satvars, un tāpēc tas būs jāmaina un ir jāpaukstina apmierinot nepieciešamības un vajadzības, ko parlaments ir izklāstījis ar savu vairākumu atbalstu. Alternatīva nav tas, ka tiks bloķēts e, DSF, bet gan būs e, nespēja darīt un pats projekts izgāzīsies. Lielas paldies! Mr. Kelly. Kelī kungs lūdzu. Daudz gadu finanšu schēmā Eiropas Savienībai ir eh, kā, kā um, degviela motoram un bez degvielas motors nevar darboties. Tādēļ Eiropas parlamentam ir jāpieprasa, lai dalību valstis īpaši premjeri uh, būtu tālredzīgi domājot par to, kā finansēt mūsu programmas un projektus. Tas ir gan dalību valsts, gan to pilsoņu interesēs un papildu vērtība ir ļoti taustāma, mēroga ekonomikas, KLP, kohēzija, Erasmus, izpēte, eh, klimats, tas viss ir ļoti eh, svarīgi, un katrs eiro ieguldīts eh, šajās jomās atmaksājas trīs vai pat četrkārši ir jābūt patiešām uh, skaidrai vīzijai, uh, tālredzīgumam, un īrija ir gatava paaugstināt savas iemaksas DFS. Visām dalībvalstīm vajadzētu to darīt. Thank you very much. And just to repeat that this was an exception. Paldies. Uh, jāsaka, ka izņēmuma kārtā es kolēģiem neslēdz ārā mikrofons, pat ja viņi. Uh, runāja ilgāk, jo esam arī uh, sarāvuši un nebija tik daudz runātāju. Tātad mums bija pietiekami daudz laika, lai viss varētu uzstāties. Un tagad Hāna kungs lūdzu. Madam President, uh, dear State Secretary, honorable members. Priekšsēdētājs kundze, ministres kundze, Dargie deputāti, paldies par šo ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu un DFS diskusijas ļoti labi demonstrē, eh, cik ļoti mēs vēlamies eh, veidot labāk mūsu pilsoņu dzīvi, īstenojot eh, vērienīgus ES projektus. Mums ir kopīgas prioritātes. Uh, budžeta politika uh, tiek veidota skaitļos, un tiem ir jābūt pietiekam augstiem, lai mēs varētu izpildīt savus ambīcijas. Komisijas priekšsādētāja Urzula Fonderlajena ir pateikusi, ka nav vairs laika diskutēt. Nākamā nedēļa ir jāpanāk vienošanās. Vēlamies, lai budžets būtu pietiekami atbilstoši mūsu ambīcijām. Bet tagad um, ir uh, arī viena Eiropas Savienības dalībvalsts izstājusies, un mēs nevaram, sap, nevaram uh, tātad. Uh, to atstāt bez vērības, ir par vienu maksātāju mazāk kļuvis. Ir jāturpina uh, strādāt pie sektorāliem priekšlikumiem un jāsadarbojas, lai panāktu labāku budžetu, kas būtu atbilstoši mūsu strateģiskajai Eiropas programmai Un pirmām kārtām ir jāparūpēs, lai mums būtu tie instrumenti, kas nepieciešami klimata neutralitātes saļā kursa īstenošanai, un otrām kārtām jaunu pašresursu izveidēja eh, šis, eh, šī nodeva uz eh, finanšu darījumiem vai plasmas izstrādājumiem būtu viens no ieņēmuma avotiem. Uh, 20. februārī eh, notiks Eiropadomas diskusijas un ir jāparūpējas, lai tās vainagotos panākumiem, lai iznākums būtu labvēlīgs mūsu politikas jomām. Mēs nevaram uh, samazināt budžetu tajās jomās, kuras ir vissvarīgākās mūsu pilsoņiem. Jūs pieminējāt klimatu, robežas, Erasmus, digitalizāciju, aizsardzību un vēl sarakstu var turpināt. Jā, daudzās jomās vairs nedrīkstam uh, kavēties, un uh, mēs es, neesam vēl vienojušies par DFS. Šī kavēšanās jau 2013. gadā radīja lielas problēmas, bet tagad esam iekavējuši vēl vairāk. Ir jāgarantē, lai visas jaunās programmas varētu sākt darboties 2021. gada 1. janvārī. Nevilcināsimies, uh, saglabāsim pozitīvu skatījumu, būsim saliedēti, mēs esam to parādā paši sev institūcijām, bet pirmām kārtām mm, jau mūsu pilsoņiem, kas gaida no mums rezultātus. Mēs esam apņēmības pilni turpināt dialogu un arī atbalstīt uh, diskusijas. Starp citu, pēdējo dienu laikā, pat šodien, daudzi man uzdeva jautājumu, vai uh, Tu domā, ka ir iespējams vienoties nākamnedēļ? Domājot par to, ka uh, ar vienu sēdi vien nebūs uh, gana, lai varētu kaut ko panākt, bet varbūt ir pienācis laiks laust iesīkstējušās tradīcijas. Uh, vienojoties eh, jau vienas sēdes ietvaros. Es apmeklēju daudzas dalību valstis, piedalījos neskaitāmās sēdēs, konferencēs pēdējo nedēļu laikā un uzskatu, ka var panākt eh, vienprātību starp dalību valstīm arī nākamajā nedēļā. Ja būs eh, labā grība, ja mēs būsim pietiekami bagāta ar iniciatīvu, un lielajām dalību valstīm ir jābūt proaktīvākām, mēģinot eh, panākt šo vienošanos. Lūdzu, izmantojiet arī jūsu kontaktus, visus iespējamos kanālus, svīras, lai izdarītu spiedienu uz jūsu uh, partiju biedriem, draugiem arī dalību valstīs, lai mēs galu galā beidzot varētu uzsākt sarunas ar parlamentu. Es komisijas paspārnē darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai atbalstītu sarunu uzsākšanu. Paldies! Paldies, komisāra Hāna. Es ceru, ka labā griba nekur nepazudīs. Un tagad uzstāties Brņāčas kundze padoms vārdā lūdzu godātie parlamenta deputāti. Noslēgumā gribēju pateikties par šīm auglīgajām debatēm, un es uh, ņēmu uh, uzmanīgi vērā visu to, ko teica um, deputātu, un uh, nodošu tālāk šo vēsti uh, padomus priekšsēdētājam uh, Lui Mišelam. Mums ir jāsamazina. Uh, finansējuma trūkums, ir jāparūpējas, lai nebūtu tādu pārāvumu un pārāk lielu mm, paužu programmu īstenošanā, ir jāizteno visi mūsu strateģiskie projekti. Neaizmirsīsim, ka viena no lielākajām iemaksātājām un ES lielākajām dalību valstīm ir izstājusies no Eiropas Savienības. Mums ir jāparūpējas par šī budžeta cauruma aizlāpīšanu un pietiekamu finansējumu garantēšanu visiem mūsu strateģiski svarīgajiem projektiem projektiem. Ir jābūt līdzsvarotam, efektīvam budžetam, ņemot vērā mūsu strateģisko programmu un arī pilsoņu gaidas. Esmu pārliecināta, ka sadarbojoties ar jums būs iespējams garantēt eh, tādu labu gludu pārēju uz nākamo DFS periodu. Tad, kad uh, līderi vienosies padomē, mēs beidzot varēsim prezidentūras vārdā turpināt darbu, eh, rūpējoties par mūsu pilsoņiem un ES nākotni. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un līdz pulkstens 12. līdz balsojumam ievērosim pauzi.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 Mr. President! Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums ir jābalso. Aicinu ieņemt vietas. To... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Absolutely not. Okay. This is the third and last time I will ask. Trešo un pēdējo reizi aicinu apsēsties, ieņemt vietas pirms sākam balsošanu. Tie, kuri runājas eh, pie savām vietām informēju jūs, ka tūlīt sākšu balsošanu, nesaukšu nevienu vārdā, bet, eh, ja tas būs nepieciešams, tad to darīšu. Liels paldies, lūdzu, ieņemiet vietas, ik viens gaida sākumu. Man ir viens paziņojums, kas jāveic, lūdzu, Vai es varētu lūdzu veikt paziņojumu? ETP grupa ir informējusi e, prezidentu par e, izmaiņām attiecībā uz komiteju sastāvu. Šie lēmumi parādīsies šīs dienas sanāksmes protokolā un stāsies spēkā tad, kad tas tiks izziņots. Pirms pievēršamies balsošanai, reglamenta punkts. Merci. Paldies. Jā, tas ir reglamenta punkts. Es atsaucos uz 10. Eh, panta 4. punktu, kur ir teikts, ka parlamenta debašu laikā deputāti nevar izteikt apvainojumus. Tomēr vakardien diskusijā par Sīriju eh, Marijānī kungs aicināja Eiropu eh, atbalstīt Bašāru Sādu, izskaužot, iznīcinot kaujiniekus. Uh, nevis cīnīties ar viņiem, bet iznīcināt eh, dumpiniekus. Tas ir fašisma naratīvs, te tādam nav vietas. Mēs nevaram pieļaut to, ka eh, Māzija Vladimira Putina telegrāfisti, kas teica, ka iznīcinās eh, savus pretiniekus toletē, Eh, šādi izsakās, var izteikties asi, bet mēs nepieļausim eh, noziegumu pret cilvēku, cilvēci vai kāra noziegumu attaisnošanu. Atgādina desmitais pants, ceturtais punkts ir reglamenta pants, uz ko atsaucos, un mums tas ir jāsoda. Tā nevar notikt. Uh, Mr. Glucksmann, thank you for bringing that. Paldies, Gluksmana kungs, ka to e, minējāt. Mēs e, pārbaudīsim protokolu un informēsim prezidentu par to. Vai jums arī ir e, reglamenta jautājums? Paradoxālā kārtā es vēlētos pateikties Rafaelam Gluksmanam par viņa teikto. Tiek izslēgts mikrofons. Priekšsēdētāja Šīs nav debates par Gluksmana kunga teikto. Es turpināšu ar darba kārtības punktiem. Mēs esam atrisinājuši šo jautājumu un iesim uz priekšu. Pirms mēs pievēršamies balsošanai, izsaukumi bez mikrofona. Priekšsēdētāji lūdzu cieniet priekšsēdētāju. Paldies, kolēģi. Tagad ir jānolasa paziņojums, kas radīs dažu kolēģu dusmas. Darīšu to mierīgi, ieklausieties manis teiktajā. Esmu pie, man ir pienākums atgādināt deputātiem, ka saskaņā ar reglamentu dažādu karogu, afišu izrādīšana nav pieļauta. Aicināšu sēdes darbiniekus panākt to, ka tiek noņemti Eh, š, noņemtas šīs zīmes, aicinu ievērot reglamentu, kā es to nu pat eh, norādīju. Tagad pievērsīsimies eh, balsošanai. Tagad balsošana Lambēra kungs. Četri ziņojumi no buržo kunga puses. Sākam ar pirmo brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšana ES un Vietnama. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija par brīvās tirzniecības nolīgumu sākam trešo grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturs noraidīts. Piektais grozījums par